apstiprinātām saskaņā ar 105. panta 6. punktu. Esam saņēmuši informāciju, ka komiteju priekšsēdētāju e, konference ne, e, saskaņā ar Trānu komitejas e, ieteikumu neiebilst pret izpildu aktu